teicām, mums jāturpina ļoti skaidri sniegt savu viedokli Ukrainai par tās novērtējumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies komisāram Diguhtam! Nu, vispār durātāja sarakstā nākamais esmu es, bet e, tomēr došu vārdu Elmāram Brokam divas minūtes, lūdzu priekšādātāja kungs, godātais komisāra kungs, kolēģi.